Tas arī bija viss skaidrojums. Un tagad būs balsojums skaidrojums. Lambrinīdis has... Lambrinīdis kungam ir reglamenta komentārs. Priekšsēdētāji, tikai lai saprastu, tātad jūs teicāt, par, lai balsot par vicepriekšsēdētāju nav iespējams panākt kvalificēto vairākumu, jo jā, var balsot tikai un vienīgi par, vai arī attiecīgi jūsu balss tiek ieskaitīta to skaitā, kur saturās un atturēšanās netiek uh, ieskaitīta balsojošo skaitā, tad tas nozīmē, ka jeb, jebkurā gadījumā jūs vienmēr nobalsojat par. Kā jūs varbūt atceraties, Lambrinīdis kungs, tad uh, pašā sākumā bija trīs Balsojam, lai ievēlētu trīs vicepriekšsēdētājs ar kvalificēto vairākumu. Un tā bija procedūra, kuru mēs ievērojam. Šī gadījumā mums bija tikai viens kandidāts, un tā kā viņš saņēma vairāk nekā 168 balsis, un viņš līdz ar to saņēma vairāk nekā kvalificēto vairākumu, tika ievēlēts. Šī procedūra ir neparasta, bet mēs ievērojam noteikumus. Gēbels kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Iespējams, ka jūs ievērojat noteikumus, bet kad es saskaitu 334 balsis par, 168 attuvējušies un 287 pret, tad, tad ir 789 deputāti, un tas iznāk stipri vairāk nekā mums ir zālē. Un tad tas ir tāpat kā vēlēšanās uh, Korsikā, uh, viltotas vēlēšanas, kas ir jāatkārto. No. <coughs> All right. The explanation is, Mr. Goebbels kungs, skaidrojums ir sākojošs. Goebbels kungs. Atbildi ir sekojoša. Bija neliela alošanās, jo absolūtais vairākums tika uzrakstīts tā, it kā tas būtu rādītājs, bet nē, runa bija par Eh, vairākumu. To nevajag pieskaitīt kopējam balsu skaitam. Tātad Tokaškungs saņem 334 balsis, kas ir vairāk nekā kvalificētais vairākums šīs 168 balsis, un līdz ar to viņš tika ievēlēts. 168 nebija balsu skaits. Tas bija vienkārši skaitlis, kas norādīja, cik balsis ir nepieciešams, lai ievēlētu Tokešu kungu. Es atvainojos par šo uh, alošanos. Mums tas noteikti bija jāskaidro tajā brīdī, kad mēs balsojām. Paldies! Priekšsēdētājs negribētu tagad ieslēgt detaļās, bet es gribētu jums atgādināt, ka parlamenta prezidents un sēdes vadītājs informēja, ka tie, kas balsos ka viņi atturās un balsos pret, patiesībā panāks tādu pašu rezultātu un šis paziņojums bija maldinošs. Bet tā kā šo paziņojumu sniedza sēdes vadītājs, mēs to ņēmām vērā, un tāpēc uzskatām, ka balsojums ir jāatkārto ņemot vērā skaidrumu, kuru, kuru jūs nu pats sniedzāt. Esmu pārliecināts, ka ja mēs balsot vēlreiz, rezultāts būtu tāds pats. Es domāju, ka cilvēks saprata, ka viņi balsoja tāpat kā parastā elektroniskā balsojumā. Um, pogas bija tādas pašas kā parasti, bet skaidrs nebija tas, kas parādījās ekrānos. Šie te papildus skaitļi, kas jūs maldināja. Um, prezidents pats informēs jūs par to, ko viņš domāja ar savu paziņojumu nākamreiz, kad viņš būs šeit jūs priekšā. Vēl viens komentārs Sendersens kundze par reglamentu. Lūdzu. Mans vārds ir nešanā. Priekšstādātāja kungs, šie skaidrojumi nebūtu nav apmierinoši. Pirms balsojuma mēs tikām informēti, ka balsojums pret un atturēšanās tiks ņemts vērā vienādā veidā, un tas atbilst kvalificēta vairākuma gadījumam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka balsojumam pār ir jābūt lielākam nekā sumārajam atturēšanās balsu un pretbalsu kaitam. Un mums nav nekādas skaidrības par balsojuma rezultātiem, jo priekšsēdētājs Buzeks teica, ka 334 pār, 287 eh, eh, pret un 168 atturējušies. Buzeka kungs, priekšsēdētājs, informē mūs par šiem skaitļiem. Mēs redzam, ka bija 789 balsojušie, un sacīt tagad, ka šīs balsis netiek ņemtas vērā dažas balsis, nu, varbūt tas ap 334 nav vērā ņemamas. Šāda situācija ir nepieņemama. Jo tā ir procedūra, kas tiek izmantota vairumā valstu, un mūsu parlamentā nevarētu būt savādāk. Kvalificēts vairākums ir vairākums, kas pārsniedz sumāro pret un atturējušos skaitu. Uh, Tātad tas nozīmē, ka balsojuma mašīna ir slikti darbojusies un absolūti nepieciešams atkārtot balsu. Jā, es noteikti piefiksēšu šos reglamentu jautājumus. Uh, Sinklērs kundz, lūdzu. Lūdzu, pieturieties pie divām minūtēm. Sinklērs kundz. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu divi komentāri vispirms par eh, šo balsojumu par vicepriekšsēdētātā. Tas nebija pareizs balsojums, jo mēs eh, nesaņēmām pareizo informāciju. Mēs mēģinājām balsot eh, pret, bet attiecīgi balsošanas mašīnas mums to neļāva. Un mēs vēlētos aicināt uz atkārtotu balsojumu ar vai paceļot rokas, jā, par pret atturās vai arī izmantojot uh, balsošanas uh, lapiņas. Un mēs, mans otrais komentārs būtu par to, ka es nesaņēmu iespēju uh, sniegt savu skaidrojumu par Tempolus ziņojumu, es balsoju pret to, un tagad man nav iespējas paskaidrot, kāpēc es balsoju pret šo ziņojumu, bet um, mani uh, vēlētāji redzēs, ka es esmu balsojis pret pārredzamību. Es gribētu uh, paskaidrot, kāpēc es balsoju pret. Lūdzu, dodiet man tādu iespēju. Point, um... Par pirmo komentāru. Šeit bija attiecīgi darbinieki un prezidents, kas uzraudzīja šo uh, balsojumu. Ja uh, tam būs kāds saks, tad mēs attiecīgi arī rīkosimies. Tālāk, kas attiecas uz vienkāršoto procedūru, tad jūs nevarat skaidrot savu balsojumu, bet jūs varat to skaidrot rakstiski. Nākamais manā sarakstā ir Galniškungs. Priekšstādātāja kungs, es dzirdēju un biju ļoti uzmanīgs, kad jūs runājāt. Jūs teicāt, ka 168 skaitlis tas ir slieksnis kvalificētam vairākumam. Vismaz tā es dzirdēju, tā, tā, tā tika tūkots. Un man šķiet, ka absolūti neticami. Un ja tas tā ir, tad mēs kaut kādā veidā, kā slieksni ievēlēšanai, ņemtu pusi no tiem cilvēkiem, kas balsoja par. Un tad, jebkurā gadījumā, mēs iegūsim kvalificētu vairākumu, un tas ir acīm redzami. Pirmo reizi šajā parlamentā es dzirdu, ka 168 astoņas balsis ir kvalificēts vairākums. Iespēj, neapšaubām es slikti sapratu to, ko jūs teicāt, bet visa šī uh, procedūra man šķiet pilnīgi absurda. Varbūt adaptēta vēlēšanām, kad ir vairāki kandidāti, bet absolūti ne, nedarīga gadījumā, kad ir tikai viens kandidāts uz priekšsēdā e, vietnieku. Šo skaitlu aprēķināja dators, ņemot vērā to, cik daudz balsu kopumā Ehm, cik, cik deputāti kopumā bija nobalsojuši? Es jau esmu uh, ehm, līdz eksāmenes matemātikā, tāpēc es gribētu te tagad pārtraukt šīs diskusijas. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Ehm, pirmo reizi es piekrītu Galnišu kungam un es ceru, ka tā ir pirmā un pēdējā reize. Bet ar 621 deputāti, kas nobalsojas, tad uh, vairākumā būtu jābūt vismaz 311 balsīm. Es priecājos par to, ka mūsu kandidāts saņēma 334 balsis, un jebkurā gadījumā līdz ar to viņš ir ievēlēts. Bet es gribētu, lai tiktu attiecīgi izlabot šī uh, programma datorā, jo šī programma noteikti nedarbojas pareizi. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Brūtskungs. Priekšsēdētāja kungs, balsojumā es nevarēju balsot nē, jo mana balsojuma uh, mašīna darbojās uh, tā, ka man bija jāspiež jā un pēc tam atturos. Lūdzu pārbaudiet, kā uh, mašīnas ir apkopojušas balsis un saskaitījušas, jo manuprāt tas nav bijis pareizi. Un es neesmu vienīgais, vairākiem kolēģiem tā um, bija. Viņi nevarēja sākumā nospiest taustiņu nē vai atturos. Uh, Sākumā bija jābalso jā, un tad ne vai atturos, un jāsaka, ka šī uh, visa sistēma ir tāda, nu, piedzīvojuma pilna. Lūdzu, pārbaudiet, kā vispār balsts tika saskaitītas. Mēs noteikti neizmantosim šo sistēmu turpmāk, noteikti izmantosim uh, balsojumu, izmantojot balsošanas kārtītes. Galerkungs. Uh, Es vēlētos ierosināt tiem, kas palikuši zālē, atturēties no turpmākām diskusijām. Ir pilnīgi skaidrs, ka balsoja 621 deputāts. Vicepriekšsēdētājs saņēma 334 deputātu atbalstu. Jebkurā gadījumā tas ir vairākums. Lūdzu, virzīsimies uz priekšu. Un tie, kas mums, uz mums noraugās 27 dalībvalstīs, uh, noteikti nesaprot, par ko mēs te vispār runājam, zaudējam laiku, kad ir daudz svarīgāk jautājumi, par kuriem mums būtu jādiskutē. Es pilnībā piekrītu jūsu, es pieņemu jūsu skaidrojumu. Un tāpēc lūdzu, iesim uz priekšu un runāsim par tiem jautājumiem, kas tik tiešām ir svarīgi. Paldies, Galahar kungam. Mandels kungs. Mandels kungs, lūdzu voorzitter eh, wellicht is het. Paldies, priekšstādātāja kungs. Gribētu teikt, ka jūsu skaidrojumi man šķiet korekti, un tie tiks nosūtīti visiem, un es varu tikai izteikt nožēlu, ka daudzi te kliedz par caurskatāmību un demokrātiju eh, steidzami atstāja zāli, lai dotos pusdienās. Eh, manuprāt, viņiem vajadzētu darīt zinām šo lēmumu. Jā, jā, es noteikti viņiem ieteikšu to. Tagad um, vārds Tīnas kundzei. Sehr geehrter Vizepräsident. Vicepriekšstādātāja kungs, es domāju, ka mūsu plenāra sēdes ir publisks un ir radies tāds ļoti slikts iespējas, un es gribētu pievienoties, nu nevis ēpasta e veidā vajadzētu to publicēt, bet gan parlamenta tiešsaites vietnē un vajadzētu skaidrot. Uh, šo situāciju, jo vismaz viens um, izskaidrojums ir nepareizs. 168 nav pareizs uh, skaidrs un 310 ir šis slieksnis, uh, kurš bija jāpārsniec. Un ja esmu ko nepareizi sapratusi, tad lūdzu paziņot to rakstveidā tiešsaist vietnā, lai katrs pilsonis varētu to skaidri saprast, jo bija ļoti daudz skatītāju un mēs paši par sevi radījām tādu ļoti sliktu iespēju publisku. Paldies! Thank you for that observation. Now, finally, Mrs. Dančila. Paldies, un tagad vārds Dančils kundzei. Panie przewodniczący, jednak dla mnie sprawa absolutnie nie jest. Priekšsēdētāja kungs, šis jautājums man joprojām nav skaidrs. Ja bija 334 pār 287 pret, kas tad notiek ar tiem, kas atturās? Priekšstādātāja kungs. Microfons tiek atslēgts. De aceea, convingerea dumneavoastră, convingerea domnului președinte... Priekšstādātāja kungs, man kolēģi pārliecība un skaidrojumi, tos vajadzētu ievērot. Mums vajadzētu visus pārliecināt par to, ka šis balsojums ir bijis atbilstoši noteikumiem un arī at, vajadzētu skaidrot situāciju arī pilsoņiem. Paldies. Lielas paldies. Es tik tiešām vēlos pavilst strīpu un izbeigt šīs diskusijas. Un tagad Kelī kungs ziņojums, vispirms Galaher kungs. Liels paldies priekšsēdētājiem, un es vēlētos eh, teikt, ka es biju iepriecināts par to, ka vairākums nobalsoja par, pat ja tas nebija eh, pārsteigums. Protams, ka Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem, eh, kas veic iemaksas starptautiskajā īrijas fondā, kuru izveidoja Londons un Dublīnas valdības, lai veicinātu sociālo uh, attīstību abās robežas pusēs. Un tas ir, tas ir vairāk nekā 2 miljārdu investīcijas, kas ir jāņem vērā. Es pārstāvu pierobežas reģionu, un es lieliski saprotu, kāda ir bijusi loma starptautiskā īrijas fonda loma miera nodroši, nodrošināšanā vairāk nekā uh, 2000 darba vietas ir rad, radīts tieši un vēl 60 tūkstoši darba vietas netieši izmantojot šo te fondu. Un tas viss rada darba vietas ekonomiski uh, citādi neattīstītā reģionā. Es pateicos visiem un vēlos teikt, ka mums noteikti ir jādara viss iespējamais, lai turpinātu šo vērtīgo programmu un tās darbību. Paldies! Paldies, un tagad vārds Bardankas kundzei. Paldies, priekšsētāji kungs. Es balsoju par šo iniciatīvu, jo domāju, ka tās nozīmīgākais mērķis ir atbalstīt mieru un izlīgumu procesu Ziemeļīrijā un arī pierobežas reģionos lai radītu izlīgumu un komunikāciju starp uh, kopienām, kas uh, ir uh, tādā ilgstošā strīdā. Uh, Mums jārīkos atbilstoši, eh, piemēram, eh, Basku zemē mēs aizvien saskaramies ar teroristu uzbrukumiem un eh, ceram, ka beidzot tiks uzklausīti pilsoņu, un net uzklausīs pilsoņu gribu. Mums ir nepieciešams pamieris. Ceram, ka varēsim izmantot tādu pašu solidaritātu un atbalstu no Eiropas Savienības puses, lai arī Basku zemē mēs sasniegtu mieru un izlīgumu, pēc kā mēs tik ļoti tiecamies. Paldies, Hankungs! Paldies, priekšsēdētā. Nevienu valsts nav cietusi tik daudz kā īrija, neviena tauta nav darījusi tik daudz kā īrija. Īrijas finanšu ministrs ir pieņēmis visus pareizos lēmumus. Ik viens īrijas ierēdnis, pat tie, kas saņem uh, bezdarbnieku pabalstus, ir ciešāk uh, sasējuši jostas. Un ja viņi būtu turpinājuši šādā garā, tad viņi noteikti būtu tikuši e, no problēmām ārā vēl labāk nekā Grieķija. Jebkurā gadījumā īrija veic lielāku ieguldījumu nekā lielākā daļa Eirozonas valstis, un ik viens ekonomists ieteiktu, ka šādā laikā uh, ir jāļauj valstīm pāriet pašām uz savu valūtu, lai tās varētu atrisināt savas problēmas un izkļūt no grūtībām, ar kurām tās saskars proti ar milzīgo bezdarbu un neuzlikt papildus sloku Eiropas nodokļu maksātājiem. Thank you. Mr. Nicholson. Nicholson kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es negrasījos uh, skaidrot savu balsojumu par šo jautājumu, bet uh, referents atsaucās uh, uz tikai Bīsliju un Adams kungu, ka viņi ir ieviesuši mieru Ziemeļīrijā. Bīsli un Adamson kungs varbūt tik tiešām ir darījuši daudz lietas, bet viņi nav panākuši mieru Ziemeļīrijā. Uh, Tas bija Džons Hjūms, kas eh, patiesībā panāca mieru Ziemeļīrijā, un es ceru, ka referents to ņems vērā nākotnē. Es vēlētos teikt skaidri, ka es balsoju par šo ziņojumu šodien, jo es uzskatu, ka Ziemeļīrijā mums joprojām ir nepieciešams atbalsts, lai um, noturētu to situāciju, kur mēs esam panākuši. Un miers turpināsies tikai tad, ja to vēlēsies nodrošināt abi, abas puses. Ir abās pusēs joprojām tāda, kas cenšas e, sagraut to, kas ir panākts. Paldies! Paldies, un tagad Kuskīkungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es biju starp tiem 334 parlamentā deputātiem, kas atbalstīja Laslo Tekašu kā priekšsādētāja vietnieku. Viņš ir manas jaunības varonis. Es 89. Eh, gadā biju, biju solidarnošs žurnālists. Es eh, rakstīju starp čau, zem Čaušesko eh, režīma lodēm. Uh, un Laslo Tekešs Timišārā darbojās tajā laikā, un man tik tiešām nepatīk, ka ir šādi, šādas kļūdas balsojumā, kas noved pie pretrunām. Ja kādam ir jānoliec šī balsojuma spēkā esamība, nu tad es esmu par to, lai tas tiktu atkārtots. Uh, Es esmu pārliecināts, ka rezultāts būs vēl labāks, un neviens nevar noliegt eh, nopelnus, kādi ir viņam. Uh, Tā kā mūs nav tik daudz, varbūt es varētu izteikt arī eh, savus eh, komentārus. Un Es eh, abrīnoju uh, eh, Tokeša kunga drosmi Čaušesku režīmu laikā, un es joprojām abrīnoju, un jebkurā gadījumā, pat ja mums te ir, zinām, neizpratni par to, kā notiek balsojums, viņš ir ticis ievēlēts. Un tagad Marinesku uh, ziņojums Antonijā Cikungam vārds. Onorevoli colleghi, ho sostenuto. Augsti godātie kolēģi, Mēs atbalstījām arī Nesku ziņojumu. Gribu pateikties viņam. Domāju, ka mums ir nepieciešams moderns uh, kravu pārvadājums uh, pa dzelzceļa Eiropas uh, Savienībā. Un ir pareizi arī tas, ka Referents eh, vēlas atgriezties pie dažām lietām, kādas jau pirmajā lasījumā bija arī skatīts parlamentā. Paldies! Tagad Martins ziņojums un Henan kungs. Priekšsēdētāji, kad mēs sākām balsot šodien, mēs saskārāmies ar procedūru, ar kādu mēs vēl nebijām saskārušies šajā parlamentā, jo tikai jā, balss tika ieskaitīts Priekšsēdētājs teica, ka tas ir tikai laika jautājums, un jāsaka, tā ir pieeja, kādu Eiropas Savienība ir ieņēmusi vairākos referendumus. Eiropas uh, konstitūcija un Lisabonas līgums tika noraidīti gan Francijā, gan Nīderlandē, gan Īrijā. Un jebkurā gadījumā reakcija bija tāda, mēs ejam uz priekšu par spīti visam, par spīti uh, šiem iebildumiem, kurus uh, tauta ir paudusi. Un Tagad mēs esam ieviesuši šo praksi par parastu lietu šajā parlamentā, un uh, deputāti nevar izteikt savu viedokli par jautājumu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kamalkungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Paraugoties uz šo ziņojumu un paraugoties uz to, kā mēs pie, pielāgojam reglamentu saskaņā ar Lisabonas līgumu, mēs runājot ar parlamentu deputātiem apzi, konstatējam, ka patiesībā viņi nemaz nezina, kas ir Lisabonas līgumā un kā tas ietekmēs uh, ikdienas dzīvi. Piemēram, Grieķijas uh, glābšana. Tas, par ko tika runāts padomē, ir Lisabons līguma 122. pāns, kam būtu jābūt solidaritātes pāntam. Solidaritātes gaisotnē, ja dalībvalsts ir saskārsies ar grūtībām, piemēram, enerģētikas jomā vai, vai dalībvalsts ir eh, nonākusi milzīgās grūtībās saskaņā ar dabas katastrofām, tagad šīs te solidaritātes pāns tiek izmantots par aizsegu, lai glābtu dalībvalstis, kas pašas ir nonākušas milzīgās grūtībās, nevis ārkārtēji apstākļu ietekmē, bet pašas sevi noveduši šādā situācijā. Mums ir skaidri jāpasaka vēlētājiem, ko nozīmē Lisabons līgums un vai tik tiešām tas nozīmē, ka nodokļu maksātāja nauda tiek izmantot, lai glābtu mm, valsts. Paldies, un tagad Galniškungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Uh, Reglamenta eh, reforma vienmēr ir vērsta uz to, lai ierobežotu minoritāšu tiesības, eh, padarītu viņus par untermenšiem, zem cilvēkiem. Eh, tiek izstrādāti līkumi, noteikumi, kādus vien vēlas saskaņā 24. pantu. Jūs, priekšsādātāja kungs, atvainojiet, tā bija viena no muļķīgākajām, ko es esmu dzirdējis parlamentā. Jūs Nu, nu, ne jau tāpēc, ka e, jūs esat e, cita politiskā viedokļa pārstāvis nekā es. Es esmu ne, tiem, kas nav pievienojis politiskajām grupām, jums savukārt ir e, savi draugi, bet šo strīdu varētu izlemt viena lieta vēlēšanas, balsojums, tas ir normāli demokrātiskā sabiedrībā. Tagad Eh, grupām nepievienojušos nosaka eh, prez, eh, parlamenta prezidents. Tas, tā ir klaunāde. Un uh, tas ir Mārtiņa kungs, kas kopā ar divu lielu grupu pārstāvjiem to izstrādāja. Uh, Pārveidojot regulu, reglamentu uh, pēc Korbeta kunga iniciatīvas, kurš tagad ir pazudis, bet, uh, un tas ir lielā mērā pateicoties arī manu draugu balsojumam. Paldies! Paldies! Es nepiekrītu jūsu versijai, bet nu katrā ziņā ņem vērā. Klaiskungs, lūdzu. Jā, danku, uh, voorzitter, artikels. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, 86. punkts Martina ziņojumā nosaka, ka pie politiskām partijām nepiedarošie nevar sev pārstāvēt paši priekšsēdē konferencē, bet Mm, parlamenta priekšsēdētājs eh, to norāda, jo pie politiskām grupām nepiedarošie nevar vienoties par konsensu. Bet kur tad ir problēma? Man jāuzdod jautājums. Parlamentā pašā? Tad, kad priekšsādātājs tiek vēlēts, tad jau arī nav konsensa sākumā, tādēļ mums ir vēlēšanas, demokrātiskas vēlēšanas. Un pie politiskām grupām nepiedarošo pārstāvji arī piedalās uh, vēlēšanās, lai viņam būtu uh, reprezentējuši spēks. Tātad uh, parlaments, nu, Eiropas parlaments nu, nonāk tādā spēļmants lomā, ja priekšsēdētājs var pats noteikt viņa uh, pretiniekus. Nu, uz kāda pamata tas vispār tas tiek veikts, uh, personīgas simpātijas draudzība vai šādi vai tādi citi apsvērumi un kādi kritēriji tiks izmantoti. Uh, no priekšsādātāja puses, lai eh, nozīmētu šo pie politiskām mm, grupām nepiedarošo deputātu. Es gribēju jau to agrāk eh, pieminēt, bet man nebija tiesības to darīt. Nā, Paldies, un David Paskap, kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pri všetkej úcte k vám a aj k tejto inštitúcii. Paldies, priekšsēdētāji. Viss cieņš šai institūcijai Bet tad, kad mēs runājām par pielāgošanos Lisabonas līgumam, mums būtu jārunā arī atšķirības un trūkums visā šajā procedūrā, kas gala rezultātā mūs noved pie šī te dīvainā balsojuma. Dažādie priekšsēdētāji, pre, prezidents un dažādie vicepriekšsēdētāji dažādi skaidroja notiekošo. Uh, Un es domāju, ka mums noteikti jāatgriež pie šī jautājuma par nepreiz saskaitītajām balsīm. Mums ir jāatgriežas pie šī jautājuma un jāatzīst, ka dažiem deputātiem nebija iespējas pārbaudīt, vai viņu balss tika pienācīgi ieskaitītas vai nē. Es domāju, ka tas ir arī Tokeškunga interesēs, ka mēs atgriežamies vēlreiz pie šī balsojuma, lai mēs varētu izvairīties no šādām Eh, grūtībām arī nākotnē. Paldies, paldies, un tagad Iedrieževskas kundze ziņojums, Lemkungs. Priekšsēdētāji. Grieķijas eh, vēzis šobrīd ir sasniedzis arī eh, vidusjūras otru pusi, un tagad mēs cenšamies izglābt arī Spāniju, un Van Rompējkungs ir paredzējis 750 miljārdus eiro, kas ir paredzēti, lai glābtu šo valsti, tas ir pilnīgi nevietā. Uh, Tā kā šis te audzējs turpina izplasties, mums ir jādomā par ko citu, nevis ķīm, ķīmioterapiju, kas būs pārāk dārga. Ja mēs veidojam šādu te mašinēriju, kuru Van Rompēkungs dēvē par ekonomisko pārvaldību, bet mēs drīzāk dēvētu par fiskālo federālismu, viss šīs te uh, Eiropas monetārais fonds un viss pārējās mašīnas gluži vienkārši izmantos naudu, lai uzturētu pašu savu projektu, bet daudz vienkāršāk būtu atbrīvot nodokļu maksātājus no šīs sloga un veicināt un atļaut dalībvalstu ekonomikām brīvi attīstīties, devalvēties, darīt to, kas ir nepieciešams. Paldies! Right. It rhymes. Tagad Kešman ziņojums, nu, un pirmais runātājs Mastēls kungs. In occasione del vertice del millennio del 2000. Priekšsēdētāji kungs, tūkstošgadus uh, attīstības mērķu konferencē Eiropas Savienības uh, bagātākās uh, valstis. Uh, Uh, nosprauda mērķis līdz 2015. gadam arī. Tas nozīmē bada apkarošanu, nabadzības apkarošanu. Un mēs vienkārši konstatējam, ka pēc 2000. gada, pēc desmit gadiem, Eiropa um, nav visbūtiskākais uh, aktieris. Uh, Bet mums ir jāatgriežas pie šīs vadošās lomas. Protams, ka pēdējo gadu laikā mēs esam snieguši plašu attīstības palīdzību. Daudz cilvēku neturpin ciest, bet vēl ļoti daudz, kas ir jāpadara, jo a, pašreizējā finanšu krīze nosaka to, ka. Mm, līdzekļi tiek samazināti. Es biju par šo ziņojumu un domāju, ka ir absolūti nepieciešami inovatīvi pievērsties finansējumam. Eiropas Savienības dalību valstīm ir uh, jānoslēdz respektīvi jāpieņem tāda spēcīga lēma par strateģiskām parterībām, jāparāda savu politiskā grība, jāīsteno prioritātes, kas ir uh, koherenta politika, laba pārvaldība, tiesības uz uh, pārtiku un attīstību. Tas ir liels izaicinājums. Paldies! Tagad Zafāno kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es balsoju par Kešmenu kungu ziņojumu. Es domāju, ka tā ir parlamenta attīstība atbildība kā Eiropas institūcija pievērsties tām saistībām, kuras esam uzņēmušies un pildīt tās. Tās ir saistības attiecībā uz visnabadzīgākajām valstīm, piemēram, arī Āfrikā, un tās nevar gaidīt līdz 2015. gadam samierināties ar to, ka mērķi nav sasniegti. Tā tad vienkārši procentu skaitļus nosaukt, tas nav liederīgi. Miljārdi cilvēku nevar dzīvot cieņā. Eiropas Savienībai jāuzņems vadošā loba, sniedzot attīstības palīdzību. Uh, jāpievēršas paru, parādu dzēšanai un jāraugās, lai naudu sasniegtu saņēmējs, pareizos saņēmējs. Tie ir pareizie principi. Mums jāapzinās, ka uh, visām citām tiek apdraudētas citu cilvēku dzīvības. Paldies! Lielas paldies priekšsēdētājs, pateicis arī tūkiem, un tagad pārtrauksim sanāksmi. Paldies!